Forences kundze ir ziņojuma autore. Mēs arī runāsim par uzņēmumu sociālo atbildību. Un Ticiana Begina ir otrā ziņotāja. Vispirms es došu vārdu Forences kundzei un Begins kundzei. Četras minūtes, Forences kungs, lūdzu. Kundze. Liels paldies, priekšsēdētāji, kungs, godētie kolēģi, godētā komisārs kundze. Šajā ziņojumā es domāju, ka runājam par ļoti svarīgu Eiropas Savienības tirdzniecības politiku pamāta elementiem. Gan runājot par starptautiskiem tirdzniecības uh, nolīgumiem, gan uh, uzņēmumu sociālo atbildību, vidas tiesībām, es domāju, ka ziņojumā ir ļoti skaidrs aicinājums komisijai. Uh, efektīvi un saistoši darbība attiecībā uz cilvēku tiesību. Jāpalielina arī vidas un sociālie um, standarti. Mēs to nevaram tikai un vienīgi pakļaut investīciju aizsardzībai un komerci interesēm, kas kalpo deregulācijas un izaugsmas vārdā interesēs. To mēs arī minam šajā ziņojumā. Bieži vien saskaramies ar milzīgām atšķirībām starp to, ko mēs šeit runājam par tiesībām un kā tās praksē tiek īstenotas. Tagad konkrēti ir jādomā, kā ar tirdzniecības politikas starpniecību Eiropas Savienība var īstenot savas saistības, veicināt visās jomās uh, cilvēktiesības, sociālās tiesības, vidas tiesības, tāpat kā likuma vāru. Mēs nevaram rīkoties tā, kā nekas nebūtu noticis. Brexits, kā arī Eiropas tautu neusticība šai Eiropas Savienībai, mums ir ļoti skaidrs signāls par to, ka ir jāmainās. Uh, Pretējā gadījumā Eiropas Savienības projekts var izgāzties. Ir nepieciešams mainīties, manuprāt, arī tirzniecības politikas jomā brīdī, kad notiek sārunas, kurām varētu būt milzīgas sekas uz Eiropas Savienības pilsoņiem TTIP un CETA nolīgumi. Raisa milzīgas. Uh, uh milzīgs satraukums sabiedrībā. Par to runājam arī šeit, kas rada satraukumu cilvēktiesības, vidas tiesības, sociālās tiesības. Uh, mēs vairāk šeit arī runājam par demokrātiju. Tādēļ es eh, vēlos vēl minēt eh, kopā pildus uzskatām, ka eh, ir nepieciešama lielākā demokrāta, ir jāiesaista nacionālie parlamenti un nevis otrādi, nevis mazāk demokrātijas. Eiropas Savienība spēlē ļoti svarīgu lomu starptautiskajā tirdzniecībā. Mēs esam lielākie pakalpojumu preču eksportētāji. Uh, un arī tieši invest, investori. Mēs spēlējam galveno lomu starptautiskajā tirgu, gan piedaloties uh, starptautiskās institūcijās, gan arī noslēdzot starptautiskos nolēmumus un veicot investīcijas, izveidojot šos sarežģīto procesu, ko saucam par globalizāciju. Globalizācija krīzes laikā rada lielu nevienlīdzību gan starp valstīm, gan valstu iekšienē. Uh, Eiropas Savienības eh, spēlējumā loma šeit ir absolūti centrāla. Vairāk kārt Eiropas parlaments ir norādījis uz to, ka tirzniecības politikai um, ir jābūt daudz plašākai, nevis jārunā tikai par komerci interesēm, bet jāveicina arī cilvēktiesības, vīdas tiesības, sociālās tiesības. Lai to panāktu, un par to arī runā galvenokārt ziņojums, uh, Pirmo reizi Startautiskās tirdzniecības komiteja izstrādāja šādu ziņojumu, ņemot vērā 2010. Eh, gada nolēmumu follow. Arī mēs sniedzam šeit izvērtējumu un indikācijas komisijai par to, kā vajadzētu arī īstenot tirsniecības politiku. Runa ir par ļoti gāru sārunu laiku un sadarbību ar ēnu referentiem, kuriem vēlos pateikties. Es pateicos arī AFIT komitejas un DEV, EMPL eh, komitejas eh, sniegumu. Pavisam eh, īsi daži svarīgākie elementi Ir nepieciešama likumdošanas saskanība. Eiropas Savienības tirzniecības politikas ir jāizstrādā saskaņā ar sociālās aizsardzības, cilvēktiesības un attīstības politikām. Mēs no. Daram arī to, ka arī dzimuma jautājums ir uh, jāiekļauj tirzniecības politikā, lai veicinātu šo uh, gender mainstreaming, šo dzimumu jautājumu uh, Uh, popularizēšana, pie kā mēs strādājam, lai šī uh, politika būtu gender sensitive. Atvērti tātad arī uz šo dzīmumu problemātiku. Liels paldies! Un tagad vārds tīcienai Bēgins kundzē, lūdzu, 5 minūtes. Paldies priekšsēdētāji kungs, komisārs kundze, dāmas kungi, kolēģi, kas ir starptautiskās. Kās Kas ir starptautiskā tirsniecības politika? Bieži vien izskatās, ka tas ir tāds pašmērķis, tā vismaz izriet no sarunām, kas notiek šeit, taču mēs zinām, ka tirsniecība nav mērķis, tas ir instruments, lai sasniegtu citus mērķus. Tirsniecība nav pašmērķis, bet ceļš uz lielāku labklājību, vienlīdzību, sociālo progresu visiem. Lūk, tādēļ mēs tieši sākam savu ziņojumu ar šo ideju. Uh, Jo Eiropas Savienība ir lielākais tirgotājs pasaulē, tādējādi mums, tā arī Eiropas Savienībā ir jābūt saskanīgai attiecībā uz saviem pilsoņiem un uz pasaules pilsoņiem. Tātad izniecības politika nav mērķis, bet instruments. Tā ir mūsu galvenā ideja. Esmu ļoti lepni par šo ziņojumu. Protams, ka šis ir kompromisa teksts, taču komitejā ar lielu vairākumu mēs arī apstiprinājām. Uh, aspektus, kas rāda tirdzniecības politiku caurskatāmību, efektīvāku, godīgāku. Tiesniecības politika, kas kalpo maziem vidējiem uzņēmumiem, lauksaimniekiem, mūsu pakalpojumu sniedzējiem un visbeidzot arī mūsu industrijai ar nolīgumiem, kur ir ļoti skaidri labumi arī pilsoņiem, sagaidot arī jauns, eh, tī, jaunus tirgus īpašai domē par Austrāliju, Jaunzēlāndu, Āfriku, Merkusūru valstīm. Uh, Eh, tirzniecība nav tikai iespēja un nevienmēr nāk par labu abām pusēm, visām iesaistītajām pusēm. Tādēļ komisijai jāatbalsta arī tā saucamās globalizācijas zaudētāji. Es domāju, ka šī ir vēl viena iespēja, lai runātu par sociālo eh, sociālajām tiesībām, piemēram, minimālo ienākumu. Mēs runājam tekstā ļoti skaidri par to, ka ir arī jāreformē tirzniecības aizsardzības instrumenti, lai varētu arī ņemt vērā Ķīnas uh, situāciju un tirgus ekonomikas statusu un piešķiršanu vai nē. Tāpat arī atbalstot Eiropas izcelības nozars visā pasaulē. Esmu lepna arī par tiem punktiem, kur tiek runāts par to, ka mums ir jābūt atbildīgiem par vienlīdzīgu tirdzniecību un jāveicina ilgspējīga attīstība. Uh, katra prece, ko patērē, patērējam šodien, ir globalizācijas uh, rezultāts, un katrā valstī tiek sniegta neliela pievienotā vērtība. Eiropas parlaments arī uh, pieprasa, lai viss šīs preces būtu atbildīgas un ilgspējīgas. Un ir jānoskaidro, uh, kā arī jācīnās, protams, pret uh, jebkādiem pārkāpumiem un bērnu darbu izmantošanu. Tāpat arī uh, elementi, kas attiecas uz dzīvnieku labturību, vīdes tiesībām, lai nodrošinātu, ka visi šīs saistības tiešām ievēro, tiek ievērotas mēs. Uh, Eh, arī runājām par saistošiem aspektiem ilgspējības jomā, jāparedz sankcijas tiem, kuri neievēro cilvēktiesības un vīdas tiesības. Ir jāveic arī izmeklēšanas, izmeklēšanas, kas jāsaka arī pēc Eiropas parlamenta lūguma. Protams, ka tirzniecības lielās eh, iespējas ir jābalsta uz pātērētāja aizsardzību, vīdas standartiem, sociāliem veselības standartiem, tie ir pamata akmeņi. Arī rezolūcijā mēs runājam arī par SDS, IZS sistēmām. Uh, lai eh, no tirsniecības politikām negūst tikai daži, bet visi pilsoņi. Visiem pilsoņiem ir jāgūst eh, labums eh, no šīm tirsniecības politikām. Aicinām komisiju īstenot aizvien saprotamāku un caurskatāmāku tirsniecības politiku bez sanāksmēm, kas notiek aizslēgtām durvīm. Sistemātiski jākonsultējas ar Eiropas parlamentu, sagatavojot arī sarunu mandātu. Thank you kā arī jāpublicē atzinumi par visiem mandātiem. Tālāk tiek pārkā, pārtraukt runātāji, lūdzu izteikties lēnāk, saka priekšsēdētājs, lai jūs varētu iztūkot. Move on the right or on the left. Yeah, Next yeah, yeah. Thanks. Quindi... Atsākšu. Tātad jaunie mēdīji arī ļauj pilsoņiem aktīvāk piedalīties institūciju politiskajā dzīvē. Tādēļ es arī, kas nāk no kustības, kas iestājas par demokrātiju, vēlos noslēgt ar lūgumu komisijai aizvien mm, uzturēt aktīvākus dialogus ar pilsoņiem par tīrzniecības politikām, jo jaunie mēdīji palīdz mums arī piedalīties un visu kontrolēt. Startautiskā sarunā pār startautiskiem nolīgumiem nevajadzētu notikt aiz slēgām durvīm. Tur vajadzētu drīzāk īstenot tiešo demokrātiju. Ceru, ka tas ir īsts un īstenojams sapnis. Lielas paldies kolēģiem par o, uh, sadarbību. Grazie, signora Begin. Paldies, Beginī kundze. Lielas paldies. Tagad komisijas vārdā, kā ierasts, komisārs kundze Malstrēms kundze. Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti. Sākumā vēlos teikt, ka interkomiteja īpaši abi referenti, Forences kundze un arī Begins kundze, ir veikuši labu darbu. Liels paldies! Šis lauks ir tāds, kur gan komisija, gan uh, parlaments uh, ir ieinteresēta un spēcīgi darbojas. Šī jaunā tirzniecības politika ir koncentrējusies uz ilgspējīgu attīstību. Uh, Tā nodrošina saskaņotu programmu Eiropas Savienībai un uzsver to, ka galvenais nav tikai ekonomiskā attīstība, bet tās vērtības, kuras mums valda Eiropā, kā cilvēktiesības, augsti vidas un sociālie standarti. Un 2010. gadā parlaments pieņēma attiecīgi trīs rezolūcijas šajā jomā. Tas attiecas uz ilgtermiņā attīstības eh, normām visos tirniecības nolīkumos, tad sekoja attiecīgs ietekmes novērtējums un arī attiecīgais ilgspējīgas attīstības pārvaldības projekts. Mēs sastrādājamies arī ar eh, pusēm dažādās valstīs, lai sasniegtu rezultāts, kā Bangladešā, piemēram, uh, Mēs cenšamies uzlabot caurskatāmību lielos uzņēmumos par nefinanšu informāciju, tāpat arī aktīvi īstenojam starptautiski atzītas vadlīnijas un uzņēmē darbības atbildības principus. Eiropas Savienība ir vienmēr pirmajās frontes līnijās, lai nodrošinātu ilgspējīgu attīstību savās politikās, un šo darbu ir atzinušas arī daudz startautiskas organizācijas un mūsu tirniecības partneri. Taču šāda pozīcija ar to nepietiek, ir vēl daudz kā darām, tādēļ mēs esam noteikuši prioritātes, kā ilgtermiņā attīst, ilgspējīgas attīstības eh, principu ievērošana tirzniecībā, atbalsts 2030. gada darba programmai, kā arī visu principu, attiecīgo principu iesaistīšana uzņēmē darbības stratēģijās. Raugoties uz nākotnes stratēģijām tirzniecībā, šeit ir būtiski veicināt gan darba vietu radīšanu, gan vērtību atzīšanu. Mēs ļoti uzmanīgi ņemam vērā, lai mūsu nākotnes tirzniecības politika kon, daudz vairāk koncentrētos ne tikai uz šiem jautājumiem, bet arī ražošanas un pakalpojums sniegšanas aspektiem. Tirzniecība ir būtisks pīlārs mūsu darbībā, un komisija apsveic to, ka tiek nodrošināts līdzsvars un saskaņotības starp tirzniecību un citām politikām. Šeit Eiropas Savienība cīnās par to, lai svarīgākie jautājumi tiktu ietverti dažādajās politikās, kas attiec uz cilvēktiesībām, sociālo atbildību. Uh, Un tas viss tiek arī atspoguļojas arī starptautiskajos tirniecības nolīkumos. Mēs priecājamies, ka parlaments atzīst eh, Pasaules tirniecības organizācijas sistēmu un daudz pusējo pieeju liberalizācijai. Mēs spēcinām Eiropas parlamentu prasību, lai būtu daudz lielāks līdzsvars lauksainiecības jomā, starptautiskajos nol tirniecības nolaukumos, lai tiktu ievērot uh, ražošanas un lauksaimnieku vajadzības. Tāpat arī ņemam vērā viedokli par Ķīnas tirgus ekonomikas stāvokli. Kā jums zinām, šobrīd tiek eh, gatavots padziļināts ietekmes izvērtējums saistībā ar šo valstu. Mēs eh, turpmākajās nedēļās arī noteikti organizēsim dziļas politiskās diskusijas. Tad vēl jāpiemina arī publiskā iepirkuma aspekts. Ir skaidri redzams, ka šeit nepastāv līdzsvars, un mēs to ņemam vērā, veidojot un vienojoties par mūsu mandātiem un vedot sarunas par starptautiskiem tirniecības noliekumiem un nodrošinot vienlīdzīgas spēles noteikums. Lielas paldies par šiem ziņojumiem, tie satur ļoti vērtīgus komentārus, un daži no tiem jau ir īstenot no komisijas puses Taču, protams, ka mēs vēl varam darīt vairāk un ar prieku raugamies nākotnē, ņemot vērā mūsu sadarbību, lai mums būtu ilgspējīga un noturīga politika. Paldies! Tagad ārlietu komitejas vārdā Godelīvs Kvistauts Rovols kundze. Taču izskatās, ka viņa nav klāta tad deva komitejas vārdā Marija Dolores Sančes Kaldentei kundze lūdzu vienu minūtu. Gracias, señor presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Malstrēms kundze. Daudzi uzņēmumi vēl joprojām uh, izsprūk no sodāmības, um, un to tā nevar pieņemt. Politikai jābūt uh, koha, saskaņotai, kad runa ir par starptautisko tirzniecību. Tāpat ir jāievēro ANO prasības un jebkura tiesības, lai veidotu tādu politiku, kas kalpotu cilvēkiem. Protams, ka ir nepieciešams saistoši līgumi, lai uzņēmumi ievēro sociālās vides un cilvēktiesības. Eiropas Savienībai ir jāatbalsta ANO darbs šajos jautājumos. Šāda veida klauzulas starptautiskos tirdzniecības nolīgumos ir bez spēka. Piemēram, nolīgumā ar Meksiku šeit var novērot, ka uzņēmumiem nav, nav jācieš no nekādām sekām. Mums ir jāpieprasa pamatprincipi. Uh, jāpieprasa, lai starptautiskie uzņēmumi ievērot cilvēktiesības un sociālās tiesības. Paldies! Tagad uh, Žau Pimenta Lopesa kungs nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs novērtējam referentu pūliņus īpaši attiecībā uz darba tiesību ievērošanu un starptautiskās darba organizācijas lomu. Ar pus ieteikumiem nedrīkstam aizmirst to, ka lielākā atbildība ir jāuzņemās lielajām Eiropas finanšu grupām, taču šeit runa arī par darba dempingu. Uh, vienojoties par tarifu līgumiem, sarunas vienmēr ir ļoti grūtas, un trešajās valstīs ir jārūpējas par to, lai tiktu likvidēta sociālā diskriminācija. Eiropas Savienībai ir jāceņš cīnīties pret šādu realitāti. Ir pienācis laiks, lai Lisabonas līgumā, protams, būtu ierakstīta tirdzniecības politika, taču nevar noslēgt tirdzniecības nolīgums, ja neņem vērā uh, visas intereses un vajadzības. Paldies! Tokijas Seifī kundze no nu, Āfrika komitejas lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem! Komisāras kundze, kolēģi, es vēlos pateikties Forens kundzei par labu sadarbību pie šī ziņojuma. Kopš 2010. gada tika panākts veiksmīgs progress nozīmīgs progress komisijā un um, komiteja arī multilaterāli un bilaterāli rūpēsies par cilvēktiesību ievērošanu un sociālo un vidas normu ieturēšanu. Tagad um, mums ir parādējušās klauzulas par uh, obligātu ilgtspējīgo attīstību, un uh, tagad komisija starptautiski jārīkojas un jāstiprina, jāizstāv šie standarti. Vajadzētu piesaistīt arī um, PTO šo standartu ievērošanai. Mums, jā, mums jāiet uh, soli tālāk un jāskatās uz SPG plus sistēmu, jāskatās, lai arī konvencijas tiktu pilnībā ievērotas. No otras puses jāturpina īstenot uh, konkrētas iniciatīvas, piemēram, um, ilgtspējīguma pakts, kas tika uh, palai, kas tika palaists pēc dramatiskiem notikumiem. Es vēlos runāt arī par sociālo jomu un attiecīgo paktu. 2010. gada par to bija runa, bet pagaidām nekas nav noticis. Komisija pēc iespējas ātrāk jārīkojas un jānāk klāja normatīvo um, iniciatīvu, lai izbeigtu piespiedu darbu un bērnu darbu. Uh, Es vēlos, lai esošie nolīgumi tiktu īstenoti un lai tiktu uh, nodrošināta pēc iespējas lielāka caurskatāmība. Komisija jārūpējas par turpmākiem pasākumiem. Runājot par uh, mūsu tirzniecības stratēģiju, paldies Beginas kundzei par viņas darbu sastarpējuma ziņā un um, appusē izdevīguma ziņā Eiropas Savienībai jāturpina sadarboties ar partneriem pasaulē, jārūpējas par jūtīgiem produktiem un lauksaimniecības precēm, kur um, spēkā jābūt īpašiem nolaigumiem. Nu, kā afekta pārstāv vēlos atgādināt, ka tirzniecības politikai jāaizsargā arī mūsu pamatvērtības un pamatprincipus. Veicinām, aicinām komisiju uh, īstenot uh, šos principus un skatīties, lai tirzniecības nolaigumi tiek ievēroti. Paldies, uh, Seivs kundzei. Tagad no deva komitejas Zahradila kungs pusotra minūte lūdzu. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji ar visu cieņu mūsu kolēģiem no dažādajām politiskajām grupām un dažādiem viedokļiem. Es nespēju dot zaļo gaismu tādai attieksmei, kas, manuprāt, ir pretrunā mūsu Eiropas Savienības tirniecības stratēģijām, pārāk politizējot tirniecības programmu. Manuprāt, cilvēktiesības un tirzniecība nav pretrunīgas lietas. Manuprāt, eh, tirzniecība nodrošina izaugsmi un labklājību, tādēļ ilgtermiņā atbalsta uh, cilvēku un sociālo tiesību attīstību. Es atbalstu iekļaujošu stratēģiju, nevis tādu politiku, kas balstās uz uh, dažādiem nosacījumiem. Manuprāt, mums uh, jārī, jātiecas pret mūsu partneriem kā vienlīdzīgiem, un tāda attieksme arī nodrošina dialogu un sadarbību. Nesen tika noslēgts brīvās tirdzniecības līgums starp ES un Vietnamu, kas var kalpot par labu piemēru šādai pieejai. Manuprāt, attīstības valstīm, jaunatīstības valstīm ir nepieciešams sociālie un darba standarti, kas atbilst viņu ekonomikas un sociālai attīstībai, un jebkādi pūliņi, lai uzspiestu saistošas prasības, uh, Diemžēl ir tāda attieksme, ka kas šajā namā kļūst arvien populārāk, un tas nozīmē to, ka tas mm, būs kontraproduktīva un eh, neveiksmīga pieeja šīm valstīm un savā veidā arī īsteno protekcionismu no mūsu puses, ko es nekādā gadījumā nevaru atbalstīt. Paldies Zahradil kungam. Nākamais runātājs no IMCO Johim Šusterkungs, lūdzu, vienu minūte. Priekšsēdē kungs, dargie kolēģi, ar jūsu jauno tirdzniecības stratēģiju komisija cenšas eh, atbalstīt tādu tirdzniecību, kas seko vērtībām, taču šobrīd tā nespēja to īstenot. Tirzniecības nolīgumos tagad ir iekļauta sadaļa par ilgtspējību un darba tiesībām, taču bieži vien šīs sadaļas nav pilnvērtīgi noformulētas, trūksta strīdu izšķiršanas mehānismu, un pat ja formulējumi ir labi, tad realitāte vēlāk bieži vien ļoti atšķiras no tā, kas ierakstīts līgumā. Tādēļ nodarbinātības komiteja citi starpā pieprasa, lai visos nākotnes tirniecības nolīgumos tiek iekļauta prasība, ka puses ievēro starptautiskās darba organizācijas normas, ka tiek veikts uh, plašs izvērtējums, lai uh, pro, veiktu prevenciju pret uh, nepiemērotām darba vietām. Uh, lai netiktu samazināts tiesības eh, darba tiesību lomā, lai tiktu īstenots monitorings iesaistot eh, civilos pilsonisko sabiedrību un arī īpaši arotbiedrības. Paldies eh, Šusterkungam. Nākamā runātāja Ferlandes skundze. Nacionalismos un populismos amenazan los pilares. Nacionālisms un populisms apdraud Eiropas Savienību un mūsu demokrātiju. Mums ir skaidri jācīnās pret to, lai mums būtu labāka Eiropa. Tādēļ arī tirzniecības politikai jādodas citā virzienā, lai sabiedrība saprot to, ka tirzniecības noliegumi kalpo par dzīves situācijas uh, uzlabotājiem, ka tiek uzlabots vides stāvoklis, darba tiesības, cilvēktiesības, tas viss ir jāsasaist ar tirdzniecības nolīgumiem. Taču šādas vērtīgi mērķi neko nepanāk, ja tas netiek īstenots. Komisijas paziņojumi, protams, nav nepareizi, taču šeit trūkst pāris lietas. Nedrīkst izmantot tirdzniecības uh, politiku lai strādātu ar cilvēku dzimumu līdztiesību. Nepieciešams, lai cilvēki varētu izmantot iespējas. Protams, ka ir gūti panākumi, taču vēl daudz darba darāms, lai tiešām pastāvētu līdzsvars un labi sadalītā labklājība un ekonomika. Paldies arī referentēm. Paldies! Tagad itra komitejas vārdā Mr. Harans Garsīs kundze. Paldies. Eh, ko mēs sagaidām no Eiropas Savienības jaunās tirniecības stratēģija? Pirmkārt, tas nedrīkst turpināties tā kā līdz šim. No vienas puses mēs redzam arvien vairāk ES pilsoņus, kas nodarbojas ar tirniecības jautājumiem, taču pieaug arī to personu skaits, kas bažā kas ir nobežījušies par tirdzniecības jautājumiem. Mums ir jāspēj nodrošināt jauni veidi, kā mēs varam runāt par šiem jautājumiem daudz efektīvāk un kā mēs eh, tiešām mm, ņemam vērā pilsoņu bažas. Tas nozīmē nē visa veida protekcionismam, lai būtu tāda tirdzniecība, kas ir godīga un atbildīga. Esmu pārliecināta, ka pareizi stratēģijas īstenošana ir jāsāk ar inventarizāciju. Inventarizāciju visiem esošajiem tirzniecības nolīgumiem. Lai to varētu izdarīt, ir jānodrošina attiecīgs cil cilvēku resursu visos komisijas uh, servisos. Un pilsoņi par to nav pārliecināti, jo tirzniecības eh, nolīgums sarunas ilgstu desmitiem, desmitiem gadu. Uh, Mums jārīkojas daudz raitāk. Tāpat es jau saskatu daudz galvenās jomas tirniecības jomā. Šeit ir jāveicina digitālā darba programma, jāveicina apmaiņa pakalpojumu jomā un noslēgumā arī jānodrošina mūsu uzņēmumiem, īpaši MVU, jaunas biznesa iespējas. Komisārs Kunze, mūsu tirzniecības politikas veiksme tiks mērīta pēc tā, kā Eiropas Savienības eh, uzņēmumi var piekļūt starptautiskiem tirgiem un kā mēs varam tikt galā ar viņu ikdienas problēmām. Paldies! Lauksaimniecības komitejas vārdā Ester Herons Garcia kundze. Paldies! Sākumā vēlos pateikties eh, referentiem, ēnu referentiem Lauksaimniecības sektors ir viens no jutīgāka, jutīgākajām sadaļām, kad runēju par tirzniecības nolīgumiem. Protams, ka var gūt daudzas priekšrocības, taču var rasties arī daudz riski, jo lauksaimniecībā ir ļoti daudz uh, jutīgu jomu, kur ir nepieciešams īpašs klauzuls. Īpaši runājot par hortikultūru, uh, Šeit var rasties daudzas eh, problēmas, un lauksainiecība vienmēr ir bijusi būtiska sadaļa starptautiskajos nolīgumos, un tā tam jāpaliek arī nākotnē. Vedot sarunas ar trešajām valstīm, ir svarīgi mm, rīkoties uh, nediskriminējoši, piemēram, kad runa ir par nu, muitas nodokļiem vai fitosanitārajiem noteikumiem. Šeit vēl pastāv ļoti daudz ierobežojumu. Eiropas uh, marķējumam ir būtiski paredzēt arī geogrāfiskās izcelsmes marķēšanu. Tas ir priekšnosacījums tirzniecības un lauksainicības nolīgumiem. Paldies! Paldies! Tagad pāriesim pie politiskajām grupām. EPP. Lūdzu, Vales kungs. Man ir trīs lietas sakāmas. Man vispirms mm, problēma atzīt, ka brīvā tirsniecība ir mm, labvēlīga Eiropas Savienība, nozīmē papildu darba vietas. Es neesmu pret uh, brīvo tirzniecību, bet es, man nepatīk, ka, ka mēs uh, tik dabīgi atzīstam, ka brīvā tirzniecība vienmēr ir kaut kas pozitīvs. Un otra lieta, ko gribu izteikt, mums trūks zināšana par um, tirsniecības eh, politiku Eiropas Savienībām eh, pilsoņiem vispār, un eh, tas neļauj tirsniecības politikai būt veiksmīgai. Ārpus Briseles pilsoņi un uzņēmumi uzskata, tas ir uzzina daudz par vēlu par mūsu iniciatīvām lai ietekmētu to panākumu. Vajadzētu viņus laikus informēt, lai viņi varētu veiksmīgāk piedalīties. Un noslēgumā nepieciešams mehānisms, lai skatītos, eh, ko dara Briseles tirzniecības asociācijas, lai šīs asociācijas tiešām darītu kaut ko labu Eiropas eh, Savienības industrijai, rūpniecībai. Jābūt drošiem, ka viņi pārstāv pašmāju rūpnieku intereses. Paldies! Eh, S&D grupas vārdā Devits Mārtins. Nu, lūdzu. Divas minūtes. Paldies priekšsēdētājs un apsveic komisijas paziņojumu par tirzniecību un pateikt, ka mēs runājam arī uh, par. Um, šo padziļināto tirzniecības politiku, un, bet uh, komisija tagad jātur doties solējums, un es nezinu, vai brīvās tirzniecības sarunas atspoguļo šīs vērtības. Mēs piekrītam, ka dažos apstākļos uh, tirzniecība nozīmē ilgspējīgo izaugsmu darba vietas, teiksim, tika nosvinēta Eiropas Savienības uh, Korejas um, brīvās tirzniecības piekto gada dienu. Uh, par 55% eh, palielinājies eh, ap, tirsniecības apgrozījums starp abām valstīm. Eh, tagad deficīta vietā mm, Korejā valdā ekonomikas proficīts, un tas ir um, lieliski, bet, kā teica um, iepriekšējais runātais, tas automātiski nenozīmē priekšrocības visiem. Vajadzētu palielināt labumu guvēju skaitu un vajadzētu uh, papildināt šo politiku citām politikam, piekļuvi, teiksim, globalizācijas pielāgošanās fondam, jo eh, globalizācijas zaudētājus nevar atstāt novārtā. Mūsu grupa vienmēr vēlējusies FTA izmantot, lai veicinātu ES vērtību uh, ievērošanu. Un, uh, Mums patīk šeit atsauce uz uh, ilgspējīgo mm, izaugsmi, uh, cilvēktiesībām, uh, taisnīgo tirzniecību, korupcijas apkarošanu un nodokļu nemaksāšanas apkarošanu. Ziņojumā mm, mēs uzskatām, uh, vajadzētu īstenot praksē to, kas tur rakstīts par ilgspējīgo uh, attīstību. Un um, mēs piekrītam uh, FTA nevajadzētu iznīcināt multilaterālo tirdzniecības sistēmu. Mēs uzskatām, ka PTO joprojām ir prioritāte, lai valstis nevarētu uh, ļaunprātīgi izmantot um, globalizācijas, um, globalizētās tirdzniecības apstākļus. Paldies! Paldies! Tagad tā e kā ir grupas vārdā, Ēma Maklārkina lūdzu. Pusotra minūte. Paldies! Un paldies referentam, referentei par um, to, ka tika atbalstīti brīvās tirsniecības nolēgumi mūsu politikā. Šis ziņojums nozīmē stingrumu mandātu mm, tirsniecības politikas uh, atvēršanai. Uh, tagad tirzniecības politika nozīmēs konkrētus labumus patērētājiem. Es vēlētos pozitīvāk to, nemaz katrunam, mm, bet kopumā šis ir solis pareizajā virzienā. Un man prieks uh, redzēt, uh, ka tiek atzīta konkurētspējas loma, ka patērētāji gūst no tā labuma. Uh, labi, ka runa ir par piekļuvi publiska iepirkuma procedūra, investīcijām. Un arī Latvijas Amerikas reģions tiek pienācīgi novērtēts, un nu, tas palīdz MVU uzlabot uh, savas aktivitātes tur. Nu, protams, uh, uh, pagaidām mēs joprojām runājam par ģeo uh, aizsardzību lauksaimniecības produktiem, uh, publiskā uh, iepirkuma procedūru. Ja mēs eh, tur nelabosim situāciju, tas eh, pasliktinās mūsu tirgu stāvokli. Eiropai nepieciešama pozitīva, liberāla, ambiciozs brīvās tirzniecības politika, lai eh, garantētu, ka mērķi tiek panākti un um, politika tiek koriģēta. Tikai šādi mēs panāksim izaugsmi darba vietas. Paldies, Maklārkins kundze. Tagad Alde grupas vārdā Marīķis Hakie, pusotra minūte, lūdzu. Paldies priekšsādātājiem, komisāras kundze. Tirzniecība ir uh, ārkārtīgi svarīgs um, instruments, uh, ar ko veido mūsu politiku, balstoties uz noteikumiem mm, un vērtībām tirsniecības noteikumiem vajadzētu palīdzēt cilvēkiem un planētai. Pasaulē, kas strauji mainās, um, Ķīna un Persijas līča valstis piedzīvo strauju izaugsmi, um, bet uh, ja šīs uh, valstis um, uh, nekļūst sārskatāmākas, negarantē piekļuvi, mēs nevaram attīstīties tālāk. Tā ir vienkārši nepieciešamība un to sagaida pilsoņi. Uh, Mēs pēdējā laikā daudz vairāk runājam par tirzniecības politiku un dalību valstu, valstu valdību vadītājiem, parlamentārieši. Uzskata, ka eh, tagad eh, eh, mūsu, globāla, mūsu globālas ekonomikas panākumiem jābūt uz likmes, lai panāktu uzlabojumu šai jomā. viegli apgalvot, ka Briselē kaut ko dara vai nedara. Mums um, vajadzētu panākt, uh, uh, lai dalībvalstis aktīvi piedalās šajos procesos. Turklāt jāuzklausa cilvēki, kas uh, vēlas būt uzklausēti. Jāpiesaista cilvēki likumdošanas procesam. Mēs darām, ko varam, bet tirsniecības ministriem, nacionālajiem parlamenti ir vislabākie partneri, kas sektorspecifiski var rīkoties. Un, ja ir negatīva ietekme, kas ir jāsamazina, tad eh, tai jābūt nacionālajai politikai vietā. Tikai, ja katrs no mums spēlē savu lomu un sadarbosimies eh, visi kopā, tad mums būs caurskatām politika ar izpratni par to, kas tiešām te ir uzlikums ne tikai es, bet arī globāli. Paldies! Tagad Goenga eh, grupa grupu vārda Helmuts Šolts, pusotra minūte. Paldies priekšsēdētāji, komisāras kundze. Daudz esmu runājuši par TTC, TISA, tirzniecības partnerības nolīgumiem. Tagad tirzniecības politika Briselē tiek plaši apspriesta. Un, Lieliski, ka notiek šī, šī diskusija. Komisija ir ambiciozs darba programma un daudzgadu stratēģija nākamajam posmam. Un tāpēc nepieciešama arī parlamentam ar sevi pozicionēt. Paldies eh, līdz ar to referentī eh, Begins kundzi par eh, viņas ieguldījumu. Ar Florences um, kundzes darbu tiek sagatavots iniciatīvas ziņojums, lai um, papētītu, ko parlaments uzskata par sociālo uh, standartu, vidas standartu ievērošanu, par uzņēmēju darbību un to, kas komisijai jāievēro šai ziņā un kas tiek ievērots. Un abi ziņojumi šai ir līdz ar to cieši sasaistīti. Goenga uzskata, ka daudz kas atkarīgs no solidaritātes, sociālā taisnīguma un uh, taisnīgās tirzniecības. Mūsu priekšlikumi ir atspoguļot rezolūcijā. Tur rezolūcijā neizskan viss, mm, mm, kas mums ir svarīgi. Ļoti labi, ka komisija padziļina savu tirzniecības stratēģiju, bet uh, joprojām situācija ir tāda, ka multinacionālās kompānijas ir galvenie ieguvēji. Un pakalpojumu jomā finanšu tirgos jāmaksā ir citiem. Bieži tie ir MVU, kas maksā. Tāpēc es uzskatu, ka kolēģi komisijā un padomē uh, varētu padomāt par alternatīvu tirsniecības mandātu, uh, kas būtu tuvāk eh, tieši MVU. Paldies! Vai uh, akceptēsiet zilo kartēti no uh, San Sanī kunga? Lūdzu. Jums ir. Ar... 30 sekundes, Zanīkungs. Kiemelt eh, figyelme. Paldies. Es eh, varu tikai piekrist, ka sociālās vērtības un sociālās tiesības, runājot par um, tirzniecības eh, politikas sarunām, bet uh, nodokļu oāžu piedāvātas izdevības nevajadzētu sajaukt sociāliem standartiem, bet mans, mans jautājums ir šāds. Vai uzskatāt, ka jāaizmirst par nodokļu āzēm, ka tas ir jāaizliedz? Jo dažās vairākās valstīs šādas nodokļu āzes eksistē. Atbilde. Jā, vajadzētu gan aizliegt nodokļu oāzes, vajadzētu tās likvidēt vienreiz par visām. Līdz ar to mēs tieši, tieši mēs nevaram atsaistīt tirzniecības politiku no citiem tirzniecības aspektiem. Tas viss uh, ir sasaistīts, uh, bet jāskatās, kādi uzņēmumi izmanto nodokļu oāzes. Un te jāveido nodokļu politiskie priekšnosacījumi šīs politikas veidošanai. Te jābūt uh, godīgiem uh, arī pašiem ar sevi. Uh, man nav laika, lai atbildētu sīkāk. Paldies zaļo vārdam. Skā Kellera. Pusotra minūte, lūdzu. Paldies! un paldies eh, referentēm par lielisko sadarbību. Tirsniecība var eh, būt eh, svarīgs instruments, uzskata zaļie, lai mm, uzlabotu vides sociālos standartus un cilvēktiesību ievērošanu. Es saku, varbūt, jo ir potenciāls, bet šo potenciālu neizmanto. Gluži pretēji īstenībā, jo tagad nevienlīdzība palielinās un arī nabadzība palielinās. Un tagad tas ir jāmaina. Tagad uh, mazāk jārunā un vairāk jādara. Būtu nepieciešams aizstoši noteikumi. Tā vietā komisija ierosina tirsniecības sankcijas pret partnervalstīm, kas um, uh, nelaiž iekšā migrantus. Tā principā um, mēs sankcionējam valstis, kas neslēdz um, savas. Uh, robežas, kaut arī tas ir eh, nepareizi. Mums vajadzētu sodīt par um, tirsniecības standartu neievērošanu. Uh, citādi mēs uh, redzam vēl vairāk nevienlīdzību Eiropā. Tirzniecībai jāiet roku rokā ar cilvēktiesībām demokrātisko attīstību Eiropā un citur pasaulē. Paldies! Paldies! Kristofers Jelners būs nākamais. EPP. Paldies. Vai varu atgādināt jums vēlreiz par um, realitāti? 19% no pasaules IKP, 3500 350 miljārdi mm, mm, dolāru. Reiz no to ar pieci um, mēs iegūstam reālo vērtību aptuveni. Neskatoties uz to, uh, to cilvēku skaits, kas dzīvo nab zem nabadzības robežas, ir trīskāršojies. Ir Līdz ar to mums jāuzdod sev jautājumu, kā tirzniecība ietekmē šos procesus. Mēs ievērojam, mēs uh, novērojam protekcionismu. 3800 protekcionismu gadījumus pēdējā laikā. Trešdaļa no visiem šiem gadījumiem runa ir par tirzniecību. Kopš 2008. gada mēs esam samazinājuši kopējo skaitu par um, pusi aptuveni, bet uh, tirzniecības politika kā tāda netika pielāgota. Mums jāskatās uz to, kas ir svarīgs. Jālikvidē tirzniecības barjeras, jāpanāk uh, brīvā apmaiņa ar datiem. Un uh, Mēs nevaram vienkārši uh, gulēt uz lauriem, mums vajadzētu uh, turpināt um, uzlabot tirsniecības politikas pamatus. Paldies, Kirtan Dārlingas kundze, divas minūtes. Paldies, uh, uh, kolēģi. Pēc uh, Lielbritānijā mēs redzam, ka cilvēkiem uh, kopumā nav apmierināti ar globalizāciju. Un, um, mm, mēs uh, uzskatām, ka te jāsameklē risinājums un jāsamazina um, cilvēku uh, ekonomiskā eksploatācija. Tirzniecības partneriem jāpalīdz um, sasniegt um, dzīves standartu, kas līdzinās mūsējiem vai to pārsniec. Uh, Ziņojumā ir interesantas operatīvas darbības ierosinātas visupirms um, arotbiedrības un pilsoniskā sabiedrība jāpiesaista mūsu darbam. Ne valdības organizācijas um, uh, vajadzētu uh, jābūt, jābūt iespēja tieši iesniegt sūdzības komisijā, kas komisija jāizskata. Tad arī mums um, jāuzlabo Eiropas Savienības likumdošana šajā jomā, treškārt eh, jāizmanto ekspertīze, kas mums ir, jāizdara secinājumi un eh, jārīkojas saulēcīgi. Ceturtkārt, eh, stimulu izmantošana un sankcijas kritērija, piemēram, tāds kritērijs kā SPG plus uh, privileģiju atsaukšana, ko var nodrošināt daldieto aktu. Un um, pēdējais, um, pēc Bangladešas uh, mēs izdarījām uh, ļoti radikālu pozīciju sarunās, um, kas ļauj panākt um, konkrēts uzlabojumus. Tirzniecības politika jākļūst caurskatāma un uh, reālai. Mm, jums tā ir jāpasludina par jūsu prioritāti komisija. Paldies, Kīton, Kierton Dārlingas kundzam. Tagad Anmarī Minēra, lūdzu. Paldies. Liels paldies par šo ziņojumu. Es pievēršu uzmanību veselības aprūpei un strādājošo tiesībām. Tas ir ļoti svarīgi, taču, diemžēl, ziņo, šajā ziņojumā ir vienkārši tāda akla ticība brīvai tirsniecībai. Kādēļ jūs uzskatiet, ka pasaule kļūs labāka, ja mēs sekojam tikai un vienīgi ekonomiskiem mērķiem? ir tomēr labāka videi, ja preces netiek pārvadātas tūkstošiem kilometru, ka cilvēki var pārtikt no vietējām precēm. Es, protams, nevienu, nevienam negribu liekt datorus un uh, citas preces, taču šeit mēs nevaram arī nonākt pretrunās. Uzskatu, ka ir ļoti svarīgi šeit atsaukties Eiropas Savienības tiesa judikatūru. Hautās kundz, lūdzu. Uh, I think we are uh, in a very Jāteic, ka dzīvojam pašlaik ļoti svarīgo, svarīgā laikā, lai mēs varētu tiesniecības politikā integrēt savas intereses un arī vērtības. Ir lieliskais Malmstrēms komisāras paziņojums, tiesniecība visiem ir arī 2030. gada ilgtspējīgās attīstības mērķu darba kārtība. Es uzskatu, ka, ka Mūsu priekšā ir divi lieli izaicinājumi. Uzņēmumi ir pelnījuši Eiropas Savienības aktīvu atbalstu dažāda veida iniciatīvām. Um, ilgspējīga, ilgspējīgas piegādes ķēns izveidē, jo ir aizliegts uzņēmumiem uh, apakšu uzņēmumos nodarbināt bērns un tam līdzīgi. Eiropas Savienība spēlēs arī ļoti svarīgu lomu, lai varētu veicinātu arī, lai varētu veicināt izniecības partneru valstīs ilgspējīgu attīstību. Nolīgumos mums ir arī elementi par to, kā cīnīties pret korupciju, kā padarīt parlaments atbildīgāks un kā arī um, veicināt pilsoniskās sabiedrības darbību. Liels paldies! Un tagad vērts eh, Andrikienas kundzei. Liels paldies priekšsētājs kungs. Komisija atzīst saiknes ar tirzniecību, cilvēktiesībām, sociālām tiesībām, vērtības stand, uh, vīdes standartiem. Tirzniecības ārvalstu investīcijas ir ļoti svarīgi uh, rīki, lai sasniegtu ilgspējīgu attīstību, izaugsmi, cilvēktiesību aizstāvību. Ko mēs sagaidām no komisijas un padomas attiecībā uz jauno tirzniecības stratēģijas īstenošanu? um, daudzpusējā līmenī komisijai ir uh, arī jāspēlē um, ehm, vedošā loma PTO. Ja PTO arī pārskatītu savus e mehānismus, uh, lai izvērtētu cilvēku tiesību, sociālās vidas tiesību dimensijas. Komisijai jāuzrauga arī cilvēku tiesību klauzuļu īstenošana tirzniecību un asociāciju nolīgumos. Arī mūsu parlamentam ir jātiek e, e, aktīvāk iesaistītam, jākonsultējas ar mums. Jā, mūsu tirzniecības politikām ir jābūt tādām, lai mūsu partneru valstis tiktu mudināts pieņemt augstākus sociālos un vidas standartus. Te arī um, Visiem partneru valstīm jāievēro saistības startautiskie standarti vīdas cilvēktiesību un darba jomā. Paldies, un tagad vārds Emanuēlam Morēlam uz minūti. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Nevienam tas nebūs noslēpums Un to jau mēs arī dzirdējām no kolēģa sacītā Eiropas Savienības tirsniecības uh, politikas raisa visai lielu skēpsi un bāžas. Taču pretēji tam, ko teica labējie, nē, šī nav kaut kāda komunikācijas problēma. Tā ir realitāte, ar ko saskars cilvēki. Viņi konstatē, ka kā liberālajā globalizācijā brīvā tirzniecība. Uh, bieži vien eh, nāk par labu tikai vieniem un tiem pašiem. Mēs sakam, ka ir uzvarētāji un ir zaudētāji, bet uzvarētāji vienmēr ir vien un tie paši lielie uzņēmumi. Zaudētāji, tos mēs arī zinām, tie ir valsts eh, pakalpojums sniedzēja lauksaimniecība un tā tālāk tā joprojām. Ziņojumi, protams, ir pareizā virzienā. Viņi izcēl to, ko mēs saucām par vienlīdzīgo tirzniecību, bet ir jāpasaka skaidri vairākas lietas. Uh, ļoti daudz ir divpusējo sarunu, un tās nebūtu, nepalīdz progresēt. Dažkārt ir jāiet uz priekšlēnām. Otrakārt, ir arī jābūt pietiekami drosmīgiem, lai mēs varētu paši sevi aizsargāt. Jā, jāaizsargā Eiropas industrija, jā, ir jāaizsargā lauksaimniecība, pēc tam politika ir jābalst uz vērtībām, to brīnišķīgi teica kolēģi, bet ir vēl ļoti daudz darāmā. Paldies! Liels paldies! Tagad vārds Grāsvanderhains kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Tirzniecība visiem. Man kā sociāldemokrātai tas nozīmē to, ka peļņa un labklājība tiek eh, taisnīgi sadalīta visos sabiedrības līmeņos. To, ka dzīves standarti tiek uzlabots un ne tikai daži gūst no tā labumu. Atbildīga tirzniecības politika un investīcija politika iesaista darba ņēmējs, darba devējs, un patērētājs, visus pilsoņus. Piedāvā MVU vairāk iespējas starptautiskā tirzniecībā. Atbildīga politika atbalsta veicina un iestājas par Eiropas Sanības vērtībām kā demokrātija, tiesiskums un cilvēktiesība ievērošana. Šeit nedrīkst aizmirst to, ka ir jāuzņemās atbildība ilgspējības principi visos tirzniecības nolīgumos. Prasīgi darba ņēmēji, sociālies un vides standarti ir jāiekļauj. Tāpat arī jāiekļauj sankciju mehānismi, lai tiktu ievērotas apņemšanās un lai tiktu īstenot kontroli, kur īstenos pilsoniskās sabiedrības pārstāvis. Sagaidu no komisijas un padoms, ka beidzot tiktu ņemts vērā mūsu prasības un īstenots. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs Silva Pereira. Stratēģija komerciāla komisija. Paldies! Komisijas eh, tirzniecības stratēģija tiek eh, paziņota eh, kā tāda, kas balstās uz vērtībām. Protams, ka mēs to varam atbalstīt, taču šajā tirzniecības programmā ilgspējīgā attīstībā um, ir jāīsteno ar konkrētiem pasākumiem un saistošām klauzulām. Eiropas Savienībā ir pienākums izmantot savu tirdzniecības flagmanību, lai veicinātu ilgspējīgo attīstību partnervalstīs. valstīs. īpaši arī sadarbībā ar uh, AKK valstīm. Tādējādi aicinu komisiju uzklausīt šo Eiropas parlamentu, eh, aicinu Eiropas komisiju um, uzraudzīt jau noslēgtos tirzniecības nolīgumus, uh, jāiesaista. Ja Pilsoniskai sabiedrība un arī Eiropas parlamentam ir jāpiedalās uzraudzībā. Tikai tā mēs varēsim būt droši, ka ejam arī tālāk par vārdiem, ka izniecības politika tik tiešām kalpo ilgspējīgai attīstībai un ka pilsoņi var tai uzticēties. Liels paldies! Un tagad sākam brīvā mikrofona procedūru. Vārds Kelikungam. Liels paldies, priekšsēdētāji. Es uh, esmu Intekomitejas uh, eh, loceklis. Gādu atpakaļ eh, šajā komitejā varbūt nebija tik daudz pieprasījumu pēc ziņojuma izstrādes, bet tagad tas tā tiešām ir, ir jāizsadā ļoti daudz ziņojumu, be, jo ir ļoti daudz satraukumu saistībā ar tirzniecības stratēģiju. Viss ir ļoti vienkārši, ja kāda valsts var vairāk tirgoties ar kādu citu valsti, tad būs lielāks eksports, vairāk darba vietu, vairāk naudas. Tāds ir rezultāts, līdz ar to es varu tikai un vienīgi atbalstīt brīvās tirzniecības nolīgumus. Un kas, ko esam noslēguši, piemēram, ar Vietnamu un noslēdzām pirms Ziemassvētkiem. Tas palīdzēja Vietnamai, tas ir palīdzējis arī mums. Mums ir arī nolīgums ar uh, Dienvidu Koreju. Taču ir ļoti svarīgi arī raudzīties uz priekšu, un Eiropas komisija noteikti var vēl progresēt šai stratēģijā, jo īpaši runājot par cilvēktiesībām, sociālām un vidas tiesībām, un es ceru, ka jūs turpināsiet, lai šī saruna sārā garā. Liels paldies! Un tagad vārds kundze. Um, thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāja komisārs kundze. Es pieļauju, ka jums jau ir dokuments, kas jums palīdzēs. 20 lapas pušu dokuments ar nosaukumu Alternatīvās tirzniecības mandāts, kur tiek teikts, tirzniecība ir jābūt tādai, kur notiek apmaiņa. Uh, kas um, notiek ar ekoloģisku un kultūras atšķirīgiem reģioniem, lai notiktu arī vienlīdzīga uh, ražošanas prasme un kreativitātes izpausme. 2014. Uh, gadā tika izstrādāts šis dokuments, to atbalstīja arī Eiropas parlaments, uh, pirms vispār tika ievēlēta. Šo dokumentu izstrādāja konsultāciju rezultātā vairāk nekā simtiem uh, Uh, pilsonisko sabiedrību organizācija, tā skaitā ar arotbiedrībām. Jums vajadzētu vēlreiz pārlasīt šo dokumentu. Mēs izmantojam šo dokumentu arī vēlēšana kampaņās. Daudzi joprojām izmanto šī dokumenta vēstījumus un strādā ar organizācijām, kas atbalstīja šo dokumentu. Aicinu vēlreiz uzmest aci šim dokumentam un īstenot tur noteiktos principus. Liels paldies! Tagad vērts Tomašits kundzei. Paldies! Eiropas Savienībai daudz un plaši runā par cilvēku tiesībām. Uh, Un mēs uzskatām, ka mūsu partneri valstis piekrīt šīm vērtībām, bet kā sasniegt šo vērtību īstenošanas mērķi? Mēs varam izmantot tirsniecības politiku, taču ja mēs to darīsim, tas norīs mums kaitējumu. Pēc Persijas līdz valstis Ķīnas, Krī, Ķīna, Krievija neievēro cilvēku tiesības kā mēs, taču mēs tirgojamies ar viņiem, taču mēs nevēlamies noslēgt. Uh, uh, tirsniecības nolīgumus, kamēr neuzlabosies situācija, bet tā ir absolūta liekulība. Imports tādēļ kļūst uh, dārgāks, tiek uh, mazināts eksports, tirgojoties ar visu pasauli, ar valstīm, kas ievēro vai neievēro šīs vērtības. Mēs varam cīnīties par cilvēktiesībām citādāk, ne, un nevajag to darīt tirsniecības nolīgumā. Paldies! Este debate reflete as contradições profundas de um Liels paldies! Šajās debatēs mēs redzam uh, milzīgas atšķirības un pretrunas, kur galvenais mērķis ir gūt pēļņu, ir vispārīgas normas, kas nav saistošas. Uh, Bet, nu, ko mēs varam teikt par cilvēktiesību aizsardzību klauzulu, piemēram, Izraels un Eiropas Savienības tirsniecības nolīgumā? Šis nolīgums, eh, kas tagad jau tiek apšaubīts, eh, jo šajā valstī mēs redzam, kā notiek eh, regulāri cilvēktiesību pārkāpumi. Mums ir nepieciešams uh, tāds nolīgums, kas ievērot arī nacionālo valstu suverenitāti. Liels paldies tagad Vārts Ševirkungam. Trade is at the core of the European Union, controlling a third. Eiropas Savienība piedalās uh, pasaules tirdzniecībā kā flagmans. Tā Āzija ir jaunais tirzniecības politikas uh, motors. Nākotnē 90% no globālās tirzniecības pasaulē notiks ārpus Eiropas Savienības. Šī iemesla dēļ, ja mēs vēlamies atbalstīt darba vietu radīšanu Eiropas Savienībā, ja vēlamies aizsargāt savu pozīciju kā universālo vērtību galvenais veicinātājs, ir tirzniecības starpniecība pasaulē, mēs vairs nevaram zaudēt laiku. Uh, ir nepieciešams atjaunināt esošos nolīgumus, ratificēt pēc iespējas ātrāk tos, par kuriem sarunas jau ir beigušās. Ir jāizvērš plašāks politiskās debats par tiem nolīgumiem, par kuriem vēl notiek sarunas. Uh, Domnu Marijas. Lielas paldies, Marijas kungs. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μέχρι στιγμής η στρατηγική της Ένωσης σχετικά με τις εμπορικές και... Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas Savienības stratēģija tirniecības un investīciju jomā balstās uz efektivitāti un caurskatāmību, kā arī vērtībām. Junkera plāns nozīmē to, ka turmākajos trīs gados investīcijas būs vairāk kā 300 miljārdu eiro apmērā, kas tiks um, investētas ekonomikā. Grieķija ir smagi skarta no taupības pasākumiem. Šeit ir 42 projekti, un tā vietā, lai nodrošinātu godīgu tirzniecību visiem, Eiropas Unība grib TTIP, un tādējādi arvien vairāk tiek šķirts un dalīts, un rodas neizdevīgas situācijas MVU sektorā. Ir jānodrošina līdz finansējums infrastruktūras projektiem, taču tas noteikti nevarēs īstenot ar tētipu. Paldies! Komisāri! Saka Polčakungs. Šeit uh, diskusijās var novērot tādu sarkano pavadienu vai godīga, taisnīga tirzniecība vispār ir iespējama. Es un man kolēģi uzskatām, ka jā, taču būtiski ir atzīt to, ka parlamentam ir jāpilda sava loma, vienojoties par dažādiem tirzniecības nolīgumiem. Mums ir jāatcerās fakts, ka ja kāds konkrēts tirgus tiek pamests no Eiropas Savienības uzņēmumu puses eh, dažādu iemeslu dēļ, kā piemēram cilvēktiesība, tad kāds cits uzņēmējs dodas šajā konkrētajā tirgu, kuram eh, vispār nav sirdsapziņas šajā ziņā. Vēlos atgādināt, ka cilvēktiesības var aplūkot no dažādām pusēm - universālas, Tad pastāv arī citas puses, un nevēlos uh, samazināt cilvēktiesību nozīmi, taču zinām geogrāfiskie reģioni uh, raugās uz cilvēktiesībām citādāk nekā mēs, tādēļ mums ir jāpalūkojas, vai tiešām taisnīga tirniecība ir iespējama. Paldies, un tagad došu vārdu komisārs kundzei. Much, paldies, priekšsēdētāji, paldies visiem par šīm ļoti interesantajām diskusijām. Manuprāt, tās bija labas un ir tiešām daudz labu ieteikumu abu referentu ziņojumos. Kad komisija piedāvāja savu tirzniecību visiem stratēģiju, tai bija trīs galvenie mērķi. Pirmkārt, protams, tirzniecības nolīgumiem jābūt efektīviem, tiem jānodrošina labumi mūsu patērētājiem, pilsoņiem un uzņēmumiem. Tirniecība var būt lielisks instruments, lai cīņā pret nabadzību un nodrošinot uh, cilvēku attīstību, taču tas viss ir jādara pareizi, tādēļ tirniecības nolīgumi nodarbojas ar tiesībām, ar jauniem aktuāliem jautājumiem, kā e-komercija, un vienlaikus arī atbalsta uh, svarīgo ražošanas sektoru Eiropas Savienībā. Mums ir jānodrošina tas, lai patērētāji tiešām gūtu visas labums no tirdzniecības nolīgumiem un lai mēs daudz labākā veidā varam kalpot MVU, piemēram, piedāvājam īpašas MVU tīmekļa lapas, lai veicinātu MVU zinātību par tirzniecības nolīgumiem. Otrais mērķis ir uzsvērt Eiropas Savienības vērtības. Mēs nevaram atrisināt visas cilvēktiesību problēmas pasaulē ar tirzniecības nolīgumiem. Mums jābūt reāliem. Taču mēs varam dot savu ieguldījumu. Mēs varam daudz vairāk apzināties lietas, izmantot mūsu dažādās politikas par tirzniecību, attīstību, ārlietām, investīcijām tādā gudrā veidā. Mēs varam darīt vēl vairāk un varam veicināt šīs vērtības. Mums ir sadaļas par cilvēktiesībām, darba tiesībām, ilgspējīgu attīstību, kurs ir obligātas. Un mēs esam arī uh, diskutējuši par šo strīdu izšķiršanas mehānismu. Vēlamies doties vēl tālāk. Saistībā ar Meksikas nolīgumu mūsu mērķis ir cīnīties pret korupciju mandātā. Nesenais darbs, ko esam darījuši, paveikši kopā ar komisiju un parlamentu, ir vismaz politiskā ziņā noslēgt minerālu konfliktu minerālu vienošanos un spīdzināšanu, un es domāju, ka tirniecība var noritēt atbildīgi. Trešais mērķis ir paaugstināt caurskatāmību. Pilsoņi vēlas būt iesaistīti, viņi vēlas zināt, kas ir tirniecība, kas notiek. Tas ir jo īpaši novērojams pēdējā laikā, un tas ir apsveicami, taču, protams, ka mums ir jāmaina mūsu politikas veidošanas veids. Mums mūsu politika ir jā padara pēc iespējas caurskatāmāk, un attiecībā uz TTIP mēs uzskatām, ka tas ir iespējams. Tāpat mēs vēlamies attiecīgi rīkoties saistībā ar visiem citiem tirdzniecības nolīgumiem. Protams, ka mēs varam darīt daudz vairāk, lai iesaistītu pilsoņus. Tas ir komisijas, dalībvalstu un jūsu uzdevums - iesaistīt, skaidrot, uzklausīt un arī tad nākt atpakaļ visām bažām, taču, protams, arī uh, sniegt mierinošs vārds, ja tas ir nepieciešams. Runājot par tirzniecības politiku, mums ir ietekmes novērtējuma stratēģija, investīciju ziņā mums ir GPS plus un nediskriminācijas konvencija, taču mums šeit ir daudz uzmanīgāk jāņem vērā jūsu ieteikumi. Protams, ka bērnu darbs arī ir lauks, ko esam aplīkojuši, esam publicējuši darba dokumentu pār tirzniecību un viss sliktākajiem bērnu darba veidiem, un patiesībā tas norisinās netirzniecības sektoros, tādēļ ļoti grūti strādāt ar šiem jautājumiem, taču mēs uh, to darām. Mums ir šī novērošanas sistēma, un mēs turpinām šo darbu. Kā jau teicu, tirzniecība uh, par to notiek diskusijas, tas ir labi, mums ir jādara daudz vairāk no komisijas puses, no parlamenta puses, no dalību valstu puses, un dalību valstīm jānodrošina tas, lai cilvēcības nolīgumi, kurus esam noslēguši, sniedz labumu mūsu pilsoņiem, taču papildina sociālās politikas dažādos aizsardzības pasākumus. Šobrīd komisijā cenšamies noskaidrot, kā globalizācijas pielāgošanās fondu var izmantot daudz gudrāk, lai aizsargātu tos cilvēkus, kuri negūst labumu no globalizācijas vai tirzniecības. Un, protams, mēs arī vēršamies pie dažādām valstīm, lai noslēgtu tirsniecības nolīgums gan ar attīstības, gan jaunatīstības valstīm, un tāpat arī to turpināsim nākotnē, lai nodrošinātu efektīvu caurskatāmību un lai mūsu tirsniecības politika tiešām balstoties uz vērtībām. Lielas paldies priekšādāji par šīm debatēm, paldies godātie parlamentārieši un centīsimies kopā strādāt, lai nodrošinātu to, ka tirsniecība tiešām ir atbildīga, ilgspējīga un efektīva. Paldies! Domnā Forenza, divi minūtes. Paldies, Forenza kundze, divas minūtes. Grazie, prezident. Liels paldies, priekšsēdētāji kungs. Es vēlos tikai noslēguma vārdos no jauna pateikties uh, visiem kolēģiem, arī kolēģiem, ar kur izteicās, kolēģiem, ar kuriem sadarbojāmies desmitā gadā uh, parlamenta formulēt tās rekomendācijas tika ignorētas komisijā, bet tagad mēs vēlamies atgādināt, ka cilvēktiesības nav sociālās, sociālās tiesības, vīdes tiesības nav um, maināma nauda. Nepieciešams arī veikt uh, reformas uh, pasaules tiesniecības organizācijā, uh, lai arī ilgspējības uh, cilvēktiesību klauzulas un din būtu saistošas. Un gadījumā, ja šīs klauzulas netiek ievērotas, tiek nolēmums uz laiku apturēts. 8 plus 4 konvencijas, tāpēc kā uh, darba organizācijas uh, konvencija ir uh, ļoti būtiski ievērojama, un mēs zinām, kā TTIP sarunās uh, ASV partneri nav visu šo pieņēmuši. Tad arī, protams, prasām ievērot intelektuālās tiesības, intelektuālās īpašuma tiesības un cīņu pret šīm multinacionālajām kompānijām. Jūs redzat, ka ļoti daudz konkrēti aicinājumi indikācijas. Uh, Es nedomāju, ka ar tītību nu, mēs ejam tagad pareizajā virzienā. Ir nepieciešama lielāka demokrātija, lielāka caurskatāmība. Tas nozīmē to, ka visiem ir piekļuve informācijai, lai reāli tiktu garantēts tas, ka cilvēku tiesības netiek iemainītas pret izniecības pērņu. Paldies! Begīnas kundze, divas minūtes lūdzu. Grazie! Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es vēlētos no savas puses pateikties visiem kolēģiem, kuri sniedz savu ieguldījumu darbā pie šī ziņojuma. Šis darbs nebūtu nebija vienkāršs. Protams, ka šīs teksts ir dažādu viedokļu kompromiss attiecībā arī uz tirzniecību jau šodien. Uh, mēs dzirdējām dažādus viedokļus. Cilvēki ir kolēģi, kas ir pret uh, brīvo tirzniecību, citi to idealizē Bet nu, mēs šeit mēģinām nosūtīt ļoti skaidru vēstījumu. Te pateicos arī atbalstam, ko saņēmām arī no Inte komitejas. Ceru, ka rītdien balsojumā to arī apstiprināsiet. Galvenais vēstījums ir tāds, ka tirzniecība ir. Uh, um, labklājības veicinātājs un vienlīdzīgu apstākļu veicinātājs ne tikai Eiropā, bet arī pasaulē. Protams, tā nav nekāda Kopernika revolūcija, ko mēs būtu īstenojuši ar šo ziņojumu. Tas ir solis uz priekšu. Pareizā virzienā mēs konstatējam realitāti, mēs konstatējam trūkumus. Nē, nu tas nav milzīgi brīnumdarbs, mēs visi to varam darīt. Mums taču Eh, ko mēs varam šeit mainīt? Mm, jau tagad mums ir ļoti sarežģītā situācijā. Ekonomika mūsu uzdevums ir sniegt pozitīvu, konstruktīvu ieguldījumu. Es ceru, ka eh, ar šo ziņojumu mēs būsim devuši šādu ieguldījumu, ar šo ziņojumu mēs arī vei, izveidojām tādu korektu pāmatu, lai tirzniecībā uh, nozā, nozīmēt pēc iespējas lielāku labklājību cilvēkiem un nevis tikai palielināt peļņu, nezinot, kas tad īstenībā no gūs labumu. Liels paldies un tad arī sagaidu rītdienu atbilstīgu atbalstu balsojumā. Paldies! Patērē,